Sveicināti kolēģi, mēs turpinām sēdi ar nākamais darba kārtības punkts. Ir jautājumu laiks padomēji, un es sveicu mūsu vidī eh, Bēļģijas prezidentūras ministru. Un pirmais jautājums ir. Blinkevičūtes kundzes iesniegtais jautājums par personām ar invaliditāti un Eiropas stratēģiju 2020. gadam. Ministra, mēs eh, ar prieku uzklausīsim jūsu atbildi. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, padomu piešķir ļoti lielu nozīmi nodarbinātības iespēja izaugsmēji un dalībai darba tirgu visiem pilsoņiem, tā izskaitā personām ar invaliditāti. Vairāki stratēģijas 2020 mērķi, ko ir apstiprinājis padomis 17. jūnijā šogad, īpaši ir nozīmīgi personām ar invaliditāti, jo tie ir domāti, lai varētu veicināt nodarbinātību, izglītību un sociālo iekļaušanu, it īpaši samazinot e, nabadzības risku. Papildus tam stratēģija 2020 īpaši piemin personas ar invaliditāti, tā saucamajā iniciatīvā Eh, ko ir uzsākusi Eiropas Savienība, un šajā sakarā eh, komisija strādā pie programmām, lai varētu izskaust diskrimināciju Tas pats attiecas uz uh, dalībvalstu līmeni, jo dalībvalstīm vajadzēs piemērot pasākumus, kas ir paredzēti riska grupām, kuru vidū ir arī personas ar invaliditāti, ar risku domāts diskriminācijas risks. Un saskaņā ar 2010. gada jūnija padomas lēmumiem dalībvalstīs būs jārīkojas, lai varētu īstenot prioritātes savā līmenī. Bez tam visām kopējām politikām ir jāatbalsta stratēģija. Šī globālā pieeja Eh, tai vajadzētu uzlabot eh, personu ar invaliditātu sociālo integrāciju. Un arī paredzēts veidot jaunu Eiropas ietvaru eh, atbalstam personam ar invaliditāti, kas ir pieņemts jūnijā, kas eksistē skaidri aicina dalībvalstis un komisiju iestrādāt invaliditātes jautājumu visās stratēģijās, kas ir būtiski stratēģija 2020 un arī ņemt vērā to cilvēcisko kapitālu, ko veido personas ar invaliditāti un piemērot adekvātus pasākumus gan izglītībā, gan nodarbinātībā. Un savā rezolūcijā padome aicina komisiju ga, turpmākajām desmitgadēm un sadarbībā ar personām ar invaliditāti gatavot pārstāvniecības organizācijas jaunai stratēģijai e, Eiropas Savienībā atbalstam personām ar, ar invaliditāti, kas sasaucas ar Eiropas stratēģiju 2020. gadam. Paldies, Bilenkevičūtis kundze, vai jums ir papildus jautājums? Eh, paldies, ministri, par jūsu atbildi. Tomēr es gribētu norādīt, ka 65 miljoni Eiropas pilsoņu ar invaliditāti turpina dzīvot un viņa balss netiek sadzirdēta. Tāpēc man ir papildus jautājums, vai jūs nedomājat, ka mums vajadzētu pātrināt direktīvas, eh, antidiskriminācijas direktīvas ieviešanu visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu to, ka cilvēki ar invaliditāti varētu dzīvot kā pilntiesīgi Eiropas Savienības eh, pilsoņi, vai ir kādi plāni direktīvai antidiskriminācijai ministri jums vārds atbildēja? darba grupa padomē, kas strādā pie sociāliem jautājumiem, šobrīd skata komisijas priekšlikumu jaunai direktīvai, kas ir eh, paredzēta, lai varētu strādāt kas attiec uz vienlīdzīgu izturēšanos, neraugoties uz vecumu, dzimumu, seksuālo orientāciju, Eh, veselības stāvokli. Eh, šeit ir nepieciešams vienbalsījums no dalībvalstīm, un vairākas prezidentūras jau ir veltījušas lietu spūliņu šai iniciatīvai. Šobrīd prezidentūra vēl nevar pateikt iepriekš, cik ilgi eh, turpināsies sarunas un kādi būs šo sarunu rezultāti. Paldies, turpina priekšsēdētāji, un tagad. Ir divi papildus jautājumi. Uzklausīsim vienu pēc otra un pēc šos jautājumus, un pēc tam lūksim ministram atbildēt uz abiem jautājumiem kopā. Pirmo jautājumu uzdod eh, Zemka kungs. Eh, priekšsēdētāji, paldies. Eh, paldies, ministri, par informāciju. Tomēr ļoti žēl uzklausīt to, ka informācija bija pārāk vispārīga. Jūs pieminējāt pareizi piemērots lietas, bet es gribētu uzdot konkrētu jautājumu. Vai jūs paredzat kādus papildus finansējumu, lai izglītotu un apācītu personas ar invaliditāti, jo bez papildu finansējumu būs ļoti grūti šiem cilvēkiem palīdzēt Eiropas mērogā. Paldies. Nākošais jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Ministri, es gribētu uzdot eh, jautājumu, kāds ir paredzētais darba kalendārs jums un kāds ir padomis, nodomi saistībā ar regulu, kur attiecas uz eh, to pasažieru tiesībām, kas izmanto savus automobīļus. Paldies, kolēģi. Ministra kungs, vai jūs esat gatavs eh, atbildēt? Par finansējumu runājot, būs vispārīgās debates un budžeta debates par to veidu, kā nākamais, nākamie budžeti e, ietvers e, zināmu skaitu būtisku iniciatīvu un likumdošanas perspektīvu stratēģiju Eiropa 20. Un pilnīgi skaidrs, ja šīs stratēģijas ietvaros ir zināms skaidrs eh, politiku par labu personām ar invaliditāti, tad ir jāredz tas, kā budžeta līdzekļi var sekot šīm jaunajām politikām. Runājot par likumdošanas attīstību, ir pilnīgi skaidri jāredz tā loma, kāda var būt komisija attiecībā uz esošo likumdošanu. E, E, ņemot vērā līguma noteiktās kompetences un padomu vēlas pasvītrot savu aktīvo lomu personu ar invaliditāti aizsardzībā, piemēram, direktīva, kas aizliedz diskriminēt e, personas ar invaliditāti nodarbinātības jomā. Tā tad padome e, uzskata, ka tā turpinās strādāt pie šī jautājuma un būt ar savu lomu. Paldies, un mēs tagad pārējām pie nākamā jautājuma ko ir iesniegusi šoreiz parlamenta vicepriekšsēdētāja Rodi Kraca, un tas attiecas uz budžeta korekcijām un privātajiem parādiem. Ministri E, ja esat gatavs, tad lūdzu sniedziet atbildu šo jautājumu. Šobrīd uzraudzības procedūras, makroekonomiskās budžeta procedūras, kas ir uzskaitītas 121. un 126. pāntā līgumā, ir stūrakmens mūsu poli ekonomiskās politikas koordinācijā. 2010. gada mārta sanāksme Eiropas komisija padomu izveidoja darba grupu, ko vada Eiropadomas priekšsādātājs, kurā ir iekļaut dalībvalstu pārstāvji, Eiropas centrālās bankas pārstāvji un kas nodarbojas ar nepieciešamo pasākumu analīzi, lai varētu sasniegt mērķus krīzes atras, atrasināšanā un nodrošināt labāku budžetu disciplīnu, skatot visas iespējas, kā varētu stiprināt juridisko ietvaru. Darba grupa ir nākos klajā ar. Uh, Eh, etapu ziņojumu jūnijā, un šajā ziņojumā darba grupa pasvītroja to, ka budžeta uzraudzības process ir jāstiprina, piešķirot lielāku nozīmi parādu līmenim un attīstībai, kā arī tai globālai dzīvospējai stabilitātes pakta un izaugsmes pakta ietvaros. Papildus tam darba grupa ir uzskatījusi par nepieciešamu pieņemt uzraudzības procedūras eh, makroekonomiskajā līmenī, kas būtu efektīvāks, lai varētu eh, noteikt makroekonomiskā līdzsvara trūkumu jau agrīnā stadijā un izvairīties no situācijas pasliktināšanās Un visbeidzot ir jānorāda prec, jānosaka precīzi rādītāji šajā sakarā, bet privātais parāds ir daļa no tiem, kas varētu būt ļoti no, e, būtiski. 8. jūnija un 17. jūnija padomi ir apstiprinājuši šīs vadlīnijas darba grupa, nāks klajā ar gala ziņojumu Eiropadomē oktobrī, balstoties uz sanāksmi un darba rezultātiem. Tiek domāts pie, par jaunu Eiropas Savienības likumdošanas teksta pieņemšanu vai esošā grozīšanu, un e, e prezidentūra piešķirs e, prioritāti jebkurai iniciatīvai, kas ir e, paredzēta šajā virzienā. Paldies, Kracas kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties ministram par mēģinājumu atbildēt uz manu jautājumu tomēr. Es uzdodu jautājumu par privāto parādu, vai tas tiek ņemts vērā, vai tas tiks ņemts vērā lēmums, kas tiek pieņemta oktobrī. Un ekonomiskās pārvaldības programmas ietveros ar jauno izaugsmes pakta interpretāciju, vai privātais parāds tiek ņemts vērā un ir ar savu lomu. Ja jūs varētu atbildēt uz manu jautājumu, es tik tiešām būtu gandarīta. Paldies! Kā jau es tikko sacīju, turpina ministrs, process šobrīd notiek darba grupā. E, sanāk kopā regulāri, tā sanāca kopā aizvakar, būs vēl viena sanāksme līdz oktobra padomēji, un šobrīd ir pārāk runāt par detaļām un par šiem kritērijiem, kā, tas, kā tie tiks skatīti stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros balstot balstoties uz task force darba eh, rezultātiem ekonomiskajā pārvaldībā, kas nāks klajā ar savu ziņojumu oktobra padomē. Un tā, eh, kur tiks runāts par e- Eiropas likumdošanas grozīšanu vai pieņemšanu, atkarībā no tā, kādi ir rezultāti un arī saistībā ar privāto parādu. You, have... Un paldies, ministri, mums nav par šo konkrēto jautājumu papildu jautājumu, tādējādi mēs varam tagad pāriet pie nākamā jautājuma, kuru uzdod Tīkāvu kundze un kas attiec uz Eiropas transporta tīkla eh, atkārtotu izvērtēšanu. Ministri, kad esat gatavs, tad mēs labprāt uzklausīsim jūsu atbildi pēc tam, kad publicē, komisija publicēja zaļo grāmatu pār TNT tīkla atkārtotu izvērtēšanu, padome 2009. gada jūnijā pieņem secinājumus, kurā apsveicā zaļās grāmatas publikācijas un aicināja eh, pārskatīt vadlīnijas attiecībā uz TNT galvenās inovācijas, kas tika piedāvātas, un dubult līmeņa plānošanas perspektīva. Šajā gadījumā tiktu piedāvāts paturēt pamatu TNT, kas ir samērā blīvs dzelzceļu tīkls, iekšējo ūdens ceļu, ceļu lidostu tīkls, kas veidotu globālo tīklu <clears throat> kas ir veidojis no attiecīgajiem nacionālajiem tīkliem, kuram tiktu pārklāts centrālais tīkls, kas būtu patiesa Eiropas plānošanas perspektīva paredzēta uz sistēmisku izaugsmi, resursu efektivitātei transporta tīklos un globāli samazinātu e, iz, CO2 izmešu skaitu e, apjomu transportā. Jūnijā pieņēma prezidentūras paziņojums e, Šobrīd, saka priekšsēdētāji, nav tulkojuma angļu valodā un iespējams arī šķiet nav tulkojuma lietuviešu valodā. E, te tomēr tulkojums ir atvainojiet, ministra, ka es jūs pārtraucu, saka priekšsēdētāji. Ministrs turpina jūnijā padome pieņēma zināšana informāciju, ko darīja zinām Eh, prezidentūra un gad, ikgada ministru konferences rezultātus, kas notika Saragosā 7. un 8. Ne, 8. un 9. jūnijā. Debats attiecās pamatā uz metodi, kas ir jāizmanto plānojot un īstenojot nākotnes TNT, kā arī par to, kā vislabākajā veidā mobilizēt fondus. Publiskas konsultācijas par turpmāko transeiropas tīklu attīstību, veidojot kritērijus un jautājums, kas ir saistām ar tīklu plānošanu. Šobrīd norit un beid, tās beigsies 15. septembrī. Šo konsultāciju rezultāti tiks prezentēti TNT finanšu komitejā 30. septembrī. Plānošanas izvēle pēc tam tiks divpusēji apspriesta starp komisiju un dalību valstīm, attiecīgajiem dalību valstīm un daudzpusīgi apspriesta komitejas laikā, kas sanāks kopā, lai pārskatītu TNT vadlīnijas. 2011. gada sākumā tiks eh, sākta ietekmes izpēte attiecībā uz TNT vadlīniju piemērošanu priekšlikumi tiek gaidīti NT līnijām uz 2011. Eh, gada māju eh, jūniju. Un ņemot vērā esošās konsultācijas, tātad publisko izvērtējumu turpmākās nākotnes uh, uh, divpusējās un daudzpusējās sarunas, protams, Beļģijas prezidentūra nevarēs vairs strādāt pie šī dosie pārskatīšanas. Paldies, Tikau kundze. Mulțumesc, domnule ministru. Una din... Paldies, priekšsēdētāji. Viens no mērķiem, kādēļ TNT ir pārbaudīts, ir vajadzība integrēt attiecīgas institūcijas un pielāgot uh, tīklu arī kaimiņu valsts transporta infrastruktūrai. Ir paredzēta arī vidusposma, paredzēts vidusposma izvērtējums un varēsim redzēt, vai šie pasākumi līdz šim ir bijuši veiksmīgi un vai nākotnē būtu jāturpina šāda izvērtēšana. Un tad jautājums ir, vai tas ir veiksmīgi. Pilnīgi skaidrs, ka jūs pieminētās problēmas ir svarīgas un bez šaubām tās tiks iekļauts apsvērumos ņemot vērā to veidu, kā tīkli tiks eh, transformēti, koriģēti un veidoti. Paldies, vai eh, par šo tematu ir divi papildu jautājumi. Mēs tos uzklausīsim vienu pēc otra. Vispirms eh, šo antes, šo antes kungs. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μόλις... Παλδίες, πρέξατε κόντζε, μίνιστρο κόντζε. Nesen komisijas, komitejas priekšādātājs, kas atbildīgi par turismu un uh, transportu, mums ir vēstules saistībā ar samazinājumiem izmaksas, kas uzlikti Grieķijai, un Grieķijas valdībai būs jāsamazina daudzi maršruti dzelzceļa mar, uh, tīklā, kas ir daļa no TNT. Un Viņi nesen saņem līdzekļus modernizācijai, un tas ir ekoloģiski iemeslu dēļ. Un saistībā ar jautājumiem, kas saistīti ar rītošo sastāvu, kas ir pretrunā ar Eiropas prasībām, es vēlos uzzināt, vai padomu skatīs šo jautājumu. Paldies, Zamka kungam, lūdzu. Ja vien var, tad es gribētu arī šeit runāt par to jautājumu, kas ir izskanējis jau. Tātad, Ir skaidrs, ka TNT tīkla attīstība ir absolūti fundamentāla Eiropas integrācijai. Te pašā laikā ir ļoti svarīgi ļoti konsekventi rīkoties un izskatās, ka šāda celtniecība ir ārkārtīgi dārga. Un tad jautājums ir, vai tad, kad mēs runājam par budžetu, sākot ar 2014. līdz 2020. gadam, ir paredzēts arī vajadzības, kas ir saistītas ar ten T tīkla attīstību un vai šie līdzekļi būs lielāki nekā līdz šim? Ministra. Paldies, ministra kungs. Alors, à la première question sur la réduction. Pirmais jautājums par eh, kapacitātēm eh, investēt tīklā. Es domāju, ka komisija ir kompetenti skatīt šo tēmatu. Tu Katrā ziņā man nav precīzi atbildes eh, par to, kā mēs varam rieģēt uz eh, Grieķijas kapacitātes samazinājumu, taču mēs varam sazināties ar komisijas dienestiem, lai redzētu, kā precīzāk atbildēt uz šo jautājumu. Runājot par eh, konsekvences jautājumu un finanšu līdzekļiem, es uh, E, pa, gribu vērst jūsu uzmanību uz finanšu perspektīvu 2014-2020 gadam un arī uz koplēmumu budž e, procedūru budžeta jomās. Protams, es rēķinos ar jums un paļaujos uz jums, lai iekļautu budžeta jautājumu darba kārtībā un lai varētu gūt līdzekļus, kas dotu iespēju nodrošināt šo konsekvenci attiecībā uz mērķiem transporta ziņā. Thank you, minister. Paldies, ministrs kungs. Pāriesim pie nākamā jautājumu, ko uzdevis Papaņikulo kungs. Tur tiek runāts par koordinācijas atklātās metodas novērtēšanu. Ministra kungs, lūdzu. Dans ses conclusions du 30... Savos 30. novembra 2009. gada secinājumus padomu atgādina, ka atklātā koordinācijas metode ir aktīvi e, palīdzējis veidot darba tirgus labu e, funkcionēšanu, kā arī sociālo iekļaušanu. Eh, labas prakses apmaiņu nodarbinātības politikā izrādījies un eh, arī turpmāk izrādīsies ļoti noderīga, un tāpēc būs nepieciešams efektīvs monitorings nodarbinātības vadlīnijām, kuras tiks eh, drīzumā pieņemtas padomē pēc parlamenta atzinuma, starp citu pēc tā atzinuma, kur jūs sagatavojat un devāt šodien, un arī par EPSCO lomu jaunajā pārvaldībā, ko uh, ar lēmumu nostiprināts eh, eh, padome. Pagājušajā gadā padome pieņem jaunu strateģisko ietvaru Eiropas sadarbībai eh, izglītības un apmācības jomā, un jaunie dalībnieki norādīja, ka strateģiskie mērķi, kas ir noteikti, ir eh, sasniedzami efektīvi koordinējot pasākums. Tas nozīmē, šī metode ir eh, jāatbalsta, tā izrādās ļoti noderīga, un tas ir jādara nacionālo kompetenšu ietvaros. 2010. gada padomas un komisijas ziņojumā par darba programmas uh, Eh, panākumiem ir vērsta uzmanība uz ievērojamo progresu, kas varēja tikt panākts pateicoties atklātās koordinācijas metodei Eiropas sadarbībā izglītības un apmācības jomā. Tieši tāpat padomi savos 7. jūnija eh, secinājumos ir vērsus uzmanību uz to, ka vispārīgo diskusiju ietvaros attiecībā uz stratēģiju Eiropa 2020 ir veidojis integrētu pieju ar kopīgo sanāksmu palīdzību Eiropas līmenī, izmantojot to ietvaru, ko sniedz atvērtā sadarbības metode eh, aizsardzībā, sociālajā eh, integrācijā un citos jautājumos. Taču katrā ziņā saskaroties ar jauniem izaicinājumiem un tā perspektīvām, ko piedāvā stratēģija 2020 un tīpaši runājot par uh, Eiropa padomes mērķu cīņā pret nabadzību ieviešana un it īpaši pār vadlīniju numur desmit prezidentūra neformālās ministru, sociālo lietu ministru sanāksmes 9. jūlijā laikā uzaicināja dalību valstis nāk klajā ar pārdomu procesu pār atklātās koordinācijas metodas stiprināšanu. It īpaši savā 2009. gada novembra rezolūcijā, veidojot atjaunot ietvaru Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā periodam no 2010. līdz 2018. gadam. E, padomi jau ir nākos klajā ar vispārīgiem principiem, kas būtu jāievēro it visās politikās un aktivitātēs, kas attiecas uz jauniešiem, un tas ir jāskata atjaunotas koordinācijas e, un integrētas koordinācijas ietvaru. Šajā sakarā prezidentūra organizēs konferenci 14. septembrī un EPSCO padomi 21. oktobrī pēc prezidentūras iniciatīvas apspriedīs šo jautājumu atkārtoti un tiks sagatavot secinājumi no darbinātības un sociālās integrācijas jomā. Thank you. Paldies. Jautājumu uzdevējiem vai ir papildi jautājums, lūdzu? Paldies, priekšsēdētājs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti atvainojos, vēlos paskaidrot vienu lietu. Jā, tik tiešām atklāt koordinācijas metode tādās jomās kā nodarbinātība, sociālā aizsardzība, integrācija, izglītība, jaunātas lietas un mācības ir ļoti laba lieta. Subsidaritāte ir jāievēro un Eiropas Savienības kompetences ir jāatcerās. Bet tad jautājums ir, varbūt atsevišķos gadījumos mēs varētu saņemt pētījuma rezultātus, tā lai mēs varētu izmantot šos rezultātus arī mūsu darba līmenī. Manuprāt, ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments būtu plašākā mērā iesaistīts šajā procesā. Lielas paldies, saka priekšsādātāja Lūdzu ministra kungs. Je, je vous renvoie évidemment à la dernière partie. Es gribētu atsaukties uz um, savas atbildes pēdējo daļu. Jūs saņemsiet skaidru EPSCO uh, padomes uh, secinājumus, uh, kas, kā jau es sacīju, pēc prezidentūras iniciatīvas no jauna apspriedīs šo jautājumu un tiks sagatavot secinājumi no darbinātības un sociālās integrācijas jomā, uh, kas būs jums pieejami pilnīgi skaidri acīm redzot. Paldies, man šķiet, ministra, ka ir vēl viens papildu jautājums no Blinkēvi. Blinkevičūtes kundzes puses. Mm, ačiū, ponia e, ministrė, už. Paldies, ministra kungs, paldies par atbildi. Paldies par informāciju, ko jūs sniedzat par atklāto koordināšanas metodi. Šodien Eiropas, šogad Eiropas Savienībā ir uh, nabadzības apkarošanas gads, un tad arī ļoti svarīgi pieminēt to, ka Eiropas Savienībā ir joprojām bezdarba līmeņis, kas ir ļoti augsts, un paralēli ir jācīnās ar nabadzību. Un tad jūs runājat par to, ka ir ļoti svarīgi apmainīties ar paraugu praksu, mācīsimies no skandināviem, jo skandināvi ļoti labi prot cīnīties pret nabadzību. Nu tad jautājums ir, vai tādēļ arī Baltijas valstīs nabadzību varēs apkarot. Paldies! Eh, koordinācija un savstarpēja apmācība, eh, efektīvāka apmācība ir nozīmīgs. Jūs eh, tāpēc varbūt atcerēsieties sarunu pār kopīgiem mērķiem sociālajomā un vispārīgākā veidā par izaugsmi. Tas attiecas uz cīņu pret nevadzību un aktīvās integrācijas politikas var ne tikai samazināt nabadzību, bet arī piedāvāt palielināt eh, darba vietu piedāvājumu, tāpat arī tas varētu nodrošināt publisko eh, finansējuma dzīvotspēju. Tieši tas pats attiecas uz eh, veselības aprūpas jomu, un es domāju, ka 2010. gadā, kas ir veltīts cīņai pret nabadzību, varēs īstenot šo savstarpējo koordināciju un apmācības darbu. Paldies, ministra, un mēs tagad varam pāriet pie mūsu nākamā jautājuma, kas, eh, ko ir iesniecis eh, eh, Čuntis kungs un attiecas uz saprašanās memorandu, ko ir no Grieķija nostaigus ar Eiropas Savienību un Starptautisko valūtas fondu un strauji augošo inflāciju. Ministra, lūdzu. Padomi ir likusi vairāk kārt uzsvaru uz struktūrālām problēmām ilgā termiņā Grieķijas ekonomikā dažādos uz, daudzpusīgos uzraudzības pasākumos un paralēli pārliecīgam budžetam, ka, un tā samazināšanai komisija ieteic Grieķijai piemērot e, pasākums, lai varētu uzlabot e, tirgus darbību un uzņēmēju darbības vidi, lai varētu nodrošināt no darba vietu pieaugumu, uzlabot uh, ritmu un absorpcijas tempu no struktūra fondiem un lai varētu nodrošināt finanšu dzīvotspēju. Grieķija nāca klājā ar pirmo ziņojumu par pasākumiem 16. martā, ar otro ziņojumu jūnijā, maijā, un jūnijā savukārt komisija un SVF veida priekšspēti attiecībā uz to, kādu Kādu summu varētu nodrošināt Grieķijai, kādu atbalstu? Tie bija 110 miljārdi eh, dolāru analīze tika pabeigtā augustā, taču formāli eh, padome nesaņēma E, nesaņēma pieprasījumu no komisijas e, sniegt analīzes rezultātus. Un pēc komisijas e, vērtējuma un pēc dažādiem pētījumiem, kas ir attiecināmi uz atbalsta pasākumiem, padome rūpīgi sekos situācijai un turpinās veikt pasākumus, lai varētu sniegt atbalstu Grieķijas varas iestādēm, lai varētu veicināt ekonomisko izaugsmu, kā arī saglabāt veselīgu budžeta politiku. Ja ekonomikas attīstība atbilst uh, paredzētajai, ņemot vērā regulējumu atbalstu un stabilitātes pasākumus, tad uh, inflācijas pieaugums varētu parādīties. Tāpat arī ļoti rūpīgi padomi sekos budžeta situācijai. Thank you very much. Paldies, Skuntis kungs. Efkārsto, kirjā proedre. Kirjā. Paldies, priekšsēdētā. Nu, man jau šķiet, ministra kungs, ka jūs neatbildējat uz jautājumu, kas tika uzdots, jo pasākumi, kas ir saistīti ar. Ār nolīgumu starp ASV, eh, starp Starptautisko valūtas fondu, Eiropas Savienību un Grieķiju. Nu, manuprāt, tie ir tāds šizofrēniskie noteikumi. Sanāk tā, ka ir uzlikti nodokļi, kurus mūsu iedzīvotāji nevar samaksāt, te notiek vēl deflācijas aspekti, ir arī citi momenti, kas saistīti ar PVN palielinājumu, eh, patērētāju produktiem, kā arī uh, uh, kurināmajam, piemēram, nu tad jautājums ir. Um, informācija, kas ir manā rīcībā, ir tās, ka pagājušās, uh, kā vakardienas uh, ekofin padomi nolēma, ka Grieķija ir jāpalielina taupīšanas pasākumi. Nu, es nezinu, varbūt ekofinam būtu jāmēģina risināt šī situācija. Paldies! Ministra kungs, vai jūs atbildēsiet? Man nav precīzi konkrēta atbilde tam, ko Ekofin var izlemt pēdējo stundu gaitā, bet padome atkārtoti runāja par struktūrālo problēmu Grieķijas ekonomikā dažādos daudzpusējos uzraudzības pasākumos un saskaņā ar Lisabonas stratēģiju nodarbinātību un izaugsmēju. Padomi savos ieteikumos pār 2009. gada atjaunojumiem vadlīnijās un daudzās galvenajās politikās dalībvalstīs norādīja, ka ļoti svarīgi Grieķijai ir intensificēt savus pūliņus, lai varētu uh, Eh, labot situāciju makroekonomikā. Un pa, eh, padomi Grieķijai ieteica uzlabot, eh, veikt atsevišķus uzlabo, uzlabojumus, kā arī efektīvāk izmantot struktūra fondus un reformēt valsts administrāciju kā arī veidot integrētu stratēģiju eh, fleksikuritātes, jeb tā saucamās ielas drošības jomā. Un es vēlētos sacīt arī to, ka Grieķijas eh, varas iestādes ir vairāk eh, kārt norādījušas, ka tās atbalsta struktūrālās reformas, tajā pašā laikā saprotot grūtības, kas tā, ko, ko tas varētu radīt valstī. Thank you. Uh... Paldies, ministra kungs. Mums ir pap papildu jautājums no Papa Nikolau kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, Hudisa kungs. Fantastisks mūsu kolēģis ir pieminējis to, ka inflācija Grieķijā palielinājās ļoti strauji - 5,4%. Nu, tad jautājums ir, kā tad ir ar šiem pasākumiem? Man jau šķiet, ka inflācija ies uz augšu ļoti nopietni. Uh, un atkal mēs runājam par ļoti striktiem pasākumiem, un atkal tiek runāts par jauniem nodokļiem. Nu, tad jautājums ir, kādi, kādus pasākumus mēs varam izmantot, lai veicinātu izaugsmi? Vai mums ir kāds plāns, vai mums ir labi pasākumi, vai mums ir priekšlikumi? Paldies! Lūdzu, ministra kungs. Alors, même si je peux comprendre... Patiesi var saprast to, ka straujā inflācija rada zināmas problēmas. Un, ja šī inflācija turpinās, tad vajadzēs pārskatīt atsevišķus finanšu mehānismus. Tad es tomēr varētu sacīt, ka Grieķija, kā Eirozonas dalībvalsts, ir ar eh, zinām atbildību, lai nodrošinātu Eirozonas stabilitāti. Un eh, šobrīd E, tās ekonomika tieši tāpat kā citās dalībvalstīs rada kopīgas bāžas un ir jāveido saprātīga un veselīga nacionālā ekonomika, ņemot vērā lielās varlīnijas ekonomiskajā politikā. Valstī ir jāuzņemas atbildība par to, ka tā arī sina savas problēmas efektīvā veidā, lai mazinātu apdraudējumu e, monetārās e, savienības e, un ekonomiskās savienības funkcionēšanai. Paldies, ministri, un mēs tagad pārējām pie nākamā jautājuma, ko ir iesniegusi Andrikiene, un tas attiecas uz Beļģijas prezidentos prioritātēm attiecībā ANO un tās struktūrām. Ministru, lūdzu. en vue de la 65e assemblée sagaidot apvienoto nāciju 65. asambleju padome 2010. gadā eh, eh, jūnijā pieņēma tās prioritātes. Un es vēlos eh, norādīt, ka attiecīgās jomās kopējā kopējā eh, drošības un eh, politikā ir savu pārstāvi Eiropas Savienībā, un prioritātes ir paredzētas attiecībā sakošiem tematiem. Pirmkārt, lai varētu veicināt eh, apvienoto nāciju stiprināšanu, Eiropas Savienība turpina strādāt pie daudzpusēji stiprinātas sistēmas, konkrēti uzlabojot uh, Eh, pārstāvību, caurskatāmību, atbildību, efektivitāti un efektīvumu eh, apvienotās nācijās. Otrā prioritāte ir sniegt savu devumu starptautiskajā mierā un drošībā. Eiropas Savienība ir paredzējusi ieredzēt savu eh, palielināt savu pozīciju redzamību, kā arī vairāk strādāt pie krīžu pārvaldības Eh, kā arī vairāk strādā drošības eh, padomē. Trešā prioritārā tēma attiecas uz apkārtējo vidi un noturīgu attīstību. Eh, it īpaši, lai varētu sasniegt tūkstošgadas mērķus attīstībai. Ceturtā prioritāte attiecas uz cilvēktiesībām. Kopš tās izveidošanas Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi viena no aktīvākajām cilvēktiesību cīnītājām. Uh, un šajā sakarā ļoti aktīvi apvienotajās nācijās. Eiropas Savienība aktīvi veicinās cilvēktiesību iestrādāšanu visos apvienoto nāciju darbību aspektos, atkārtot apstiprinot to, ka cilvēktiesības ir nesaraujami saistītas ar citiem apvienoto nāciju mērķiem drošības un attīstības jomā. Un visbeidzot, piektā prioritāte attiecas uz apvienoto nāciju sistēmas reformu un Tas ir paredzēts, lai varētu uzlabot efektivitāti, darbību, caurskatāmību un pārstāvību sistēmai. Runājot par cilvēktiesību padomis reformu, tā saucamo Human Rights Council Review Eiropas Savienība piedalīsies neformālajās un formālajās Eh, sanāksmēs un turpinās veicīt trešās komisijas kapacitātes. Tas ir, tā ir universāla struktūra, lai varētu piemērot eh, standārtu cilvēktiesību jomā un tās eh, kapacitātes ir pilnībā jāsaglabā. Runājot par diplomātiskās pārstāvības jautājumu, 2009. gada decembrī visas pārstāvības uh, ārpus Eiropas Savienības ir kļuvušas par Eiropas Savienības delegācijām. E, saistījumi biroji un, un citas, citas struktūras ir pieņēmušas pārējas darba noteikumus, veidojot Eiropas ārējās darbības dienestu. Thank you. Paldies! Andrikienas kundze. Priekšsēdētāja kungs, eh, ministra kungs, paldies par atbildi. Vēlos teikt, ka joprojām ir diezgan liels pārpratums par to, kā Eiropas Savienība tiek pārstāvēta Ženēvā un Ņujorkā. Manuprāt, tas apdraud Eiropas Savienības iespējas uh, efektīvi un konstruktīvi rīkoties. Turklāt, tā kā notika diskusijas par prioritātēm attiecībā uz uh, Eh, cilvēktiesību padome 2011. gadā, manuprāt, ir nepieciešams tagad nodrošināt attiecīgos resursus un politisko uh, uzmanību citām Eiropas Savienības un ANO valstīm. Turklāt ir vajadzīga līderība attiecībā uz vairākam rezolūcijām, piemēram, attiecībā uz rezolūciju par um, nāves soda aizliekumu, kā arī uh, runājot par līgumu a, a, saistībā ar a, munīcijas tirzniecību. Lielas paldies, ministra kungs, vai jūs būtu gatavs atbildēt? Lūdzu. Perhaps I know I have another supplement. Jā, es sapratu, Jā, ne, mums, mums ir vēl viena. Jūs varat atbildēt, teikt, lūdzu. Gribēju tikai sacīt, ka Beļģija, kas šobrīd eh, ir prezidējošā valsts, ir cilvēktiesība padomas locekli, un eh, tai ir pienākums darīt zināmas tālāk jūsu bažas. Paldies, man ir papildi jautājums, eh, ko, ies, ko uzdos Rūbiks. Jā, tanki, Frau Prezidenti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien Bija ļoti intensīva diskusija ar pārdomi un tīpaši runājot par 2011. gadu budžeta taupījumiem un ka mēs varētu atbalstīt padomu šeit. Un tad nākamais jautājums ir par diplomātiskajiem dienestiem, ka tie šie dienesti ir jāpārveido. Par to arī tika diskutēts. Un tad jautājums ir, vai jūsuprāt ANO jautājumā mēs varētu arī kādā veidā ierobežot, varbūt efektīvāk izmantot mūsu diplomātisko pārstāvniecību. Pirmkārt, lai Eiropas Savienība runātu vienā valodā, un otrkārt, lai mēs ietaupītu resursus. Manuprāt, šos resursus varēsim izmantot kādā citā vietā daudz izdevīgāk. Un tad jautājums ir, vai Beļģijas prezidentūrā plāno nākt klajā ar ietaupījumu priekšlikumiem, lai sasniegt šo mērķi, respektīvi efektivitātes palielināšanu Eiropas Savienības pārstāvniecības jautājumos. Paldies! Ministra kungs, lūdzu. Alors, d'ores et déjà, des renforcements sont jau ir paredzēti stiprinājumi gan pastiprinājumi gan Ņujorkā, gan Ženēvā, bet es uh, ar jūsu jautājumu palīdzību varētu vērst uzmanību uz nepieciešamību Eiropas ārējās darbības sistēmu un kopīgo lomu šim parlamentam uzsvērts saistībā ar visiem finanšu aspektiem, kas ir saistīti ar šī dienesta izveidošanu. Thank you. Paldies. Pāriesim pie nākamā jautājumu, ko uzdevis Elvorda kungs par bioloģiskās daudzveidības veicināšanu Eiropas Savienībā. Balstoties uz komisijas paziņojumu, ko, kas ir nodāvāts iespējamās opcijas periodam pēc 2010. gada, attiecībā uz Eiropas Savienības perspektīviem un mērķiem bioloģiskās daudzveidības jomām. Padome 15. martā pieņēma secinājumus biodiversitāte pēc 2010. gada Eiropas Savienības mērķi un eh, pasaules līmenī, kā arī starptautiskie režīmi. Jūs secinājumos padome eh, pauda savas bažas par to, ka 2010. gada mērķi bioloģiskās daudzveidības jomā nav sasniegti ne Eiropas Savienības, ne pasaules līmenī. Kā bioloģiskās daudzveidības zudums turpinās nepieņemamā ritmā un tas izraisa savukārt ekoloģiskas, ekonomikas un sociālas sekas, kas ir ļoti smagas, bet pasvītroja to, ka šie mērķi bija ar e, būtisku lomu, jo tie deva iespēju veidot noderīgus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā un 2000, eh, eh, ņemot vērā to, ka uz 2050. gadu ekosistēmiskie riski, ekosistēmiskie pasākumi tiks eh, atbalstīti kā arī tiks strādāts pie tā, lai bioloģiskās daudzveidības eh, zuduma izra... katastrofālās sektu tiktu novērstas, un tas ir galvenais mērķis, kā arī ir krietni jāsamazina ekoloģiskās sistēmas degradēšanās līdz 2020. gadam, tajā pašā laikā stiprinot Eiropas Savienības devumu preventīvajos pasākumos ciņā pret bioloģiskās daudzveidības mazināšanos planētas mērogā. Runājot par Eiropas Savienības prioritātēm, bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanā un stiprināšanā, padomi konstatēja, ka Eh, sagraušana, fragmentācija un degradācija biotopiem, kas visvairāk eh, apdrauda bioloģisko daudzveidību. Un komisija eh, un padome ir izcēlusi to, cik bīstamas var būt pāreksploatācija, nesaprātīga dabas un ūdens resursu tērēšana, kā arī strauji izplatošo sugu izmantošana un, protams, piesārņošana. Tāpat arī klimata pārmaiņas varētu pasliktināt e, vēl vairāk situāciju atsevišķās jomās, piemēram, uz izušanas robežas esošo sugu e, pieaugumu. Runājot par e, perspektīvām dalībvalstis un Eiropas Savienību, tika aicināts veidot pasākumus lai risinātu uh, vides aizsardzības izaicinājumus un efektīvāk izmantojot dabas resursus, eh, kas arī palīdzētu nodrošināt bioloģisko daudzveidību un bioloģiskās daudzveidības lomu pasvietroja Eiropas Savienības eh, padome 2010. gada martā. Es secinājumos, ka tiek ziņots, eh, ka tā ziņo un paziņo, ka ir jādomā par bioloģiskās daudzveidības eh, saglabāšanu. Un jāņem vērā mērķi, kas ir nosprausti 2000, uz 2020. gadu dokumentā, kur, kur, kā jau es pieminēju, kurš ir pieņems 15. Eh, martā 2010. gadā. Paldies, Elvārds Kungs! Paldies, priekšētāji! Un jāsaka, ka ministra atbildēs dzirdēja, ka ja trūkst progresa un netiek sasniegt mērķi, kas nosprauc attiecībā uz bioloģisko daudzveidību. Bet ņemot vērā, ka lauka attīstības pasākumu un KLP var daudz palīdzēt stiprinot bioloģisko daudzveidību, ko padomu var darīt, lai atbalstītu savienības lauksaimniekus, kas ir galvenie vidas aizsargi, un kā palīdzēt viņiem aizsargāt vidi un bioloģisko daudzveidību. Paldies, ministra kungs. Be, Es domāju, ka vislabākais pasākums, lai varētu saglabāt mūsu lauksaimniecības kvalitāti, lai to turpinātu. Un es rēķinos ar klātesošajiem deputātiem un paļaujos uz viņiem un nākamajās budžeta diskusijās aicinu atbalstīt. Eh, tos finanšu pasākumus, eh, ko parlaments pieņem saistībā ar KLP. Thank you. Paldies. Vairāk papildus jautājumu nav. Tādēļ pārējām pie nākamā jautājuma, ko uzdevusi Magnisa kundze. Un tas ir par neformālo lauksamniecības padomi šī gada septembrī. Ministra kungs, ja esat gatavs, lūdzu, uzklausīsim jūsu atbildi. Elvod. Elvod kungam vēl kas sakāms. Oh, Alors, tout d'abord, j'aimerais évidemment. Euh, Vispirms, es gribētu apsveikt komisiju par veiksmīgajām publiskajām konsultācijām KLP ziņā periodam pēc 2013. gada ar praktiski 6000 devumu no plašas sabiedrības, no interesētajām pusēm, no pārdomu grupām, no pētī, pētījuma institūcijām, un šīs konsultācijas jau attaisnoja. Bez tam arī visi šie devumi apliecina to interesētību, kāda ir mūsu sabiedrībai Eiropas lauksaimniecības nākotnē. KLP Eh, nav tikai lauksaimnieku jautājums. Kā jūs zināt, šīs publiskās konsultācijas beidzās ar eh, konferenci KLP pēc 2013. gada, ko komisija organizēja 9. Eh, jūlijā. Notika apaļais galds, vairāk apaļie galda konferences laikā un citas diskusijas, kas bija ļoti nozīmīgi devumi. Runājot par padomi lauksaimniecības ministri pēdējo divu gadu laikā ir nopietni strādājuši eh, attiecīgo prezidentūru eh, vadībā Francijas, Čehijas Republikas, Zviedrijas, Spānijas, un tagad mēs esam finištaisnē, prezidentūra vēlas eh, virzīt tālāk debates, un uh, ir ārkārtīgi būtiski tas, lai KLP šodien realitāte un KLP un rītdienas KLP izaicinājumi tiktu izvērtēti e, saprātīgi un savā pareizajā vietā, plašajās debatēs, budžetietvaros. E, Eh, sarunās par periodu no 2014. līdz 2020. gadam. Kā jūs zināt, KLP nākotne būs centrālais temats neformālajā lauksaimniecības ministru sanāksmē, kas notiks no 19. līdz 21. septembrim Beļģijā. Un jūsu lauksaimniecības eh, komitejas eh, priekšsēdētājs Dekastro ir aicināts piedalīties šajā sanāksmē, lai varētu piedalīties mūsu neformālajās sarunās. Prezidentūra šovasar ir plaši domājis par jūlija konferences rezultātiem un sagatavojusi ziņojumu, kas tiks tuvākajās dienās pilnībā pabeigts. Un prezidentūras uh, uh, kopsavilkums apstiprina to, cik nozīmīgi ir KLP mērķi, kā tas ir apstiprināts arī Lisabonas līgumā, nodrošināt uh, Eh, drošu un kvalitatīvu pārtiks apgādi Eiropas pilsoņiem, paturēt eh, noturīgu lauksaimniecību Eiropas Savienības teritorijā, aizsargāt eh, ainavas un apkārtējo vidi un sniegt savu devumu lauko noturīgai un ilglaicīgai attīstībai. Par to mēs esam runājuši arī iepriekšējā sanāksmēs. Bez tām prezidentūras uh, Eh, kopīgā bilance eh, sagatavotā atspoguļo patieso KLP pievienoto vērtību Eiropas ekonomikā un to nozīmi, kāda piemīt KLP stratēģijā Eiropā 20, 2020. Tuvākās diskusijas eh, notiks oktobrī, pēc tām sekos politiķu debats par KLP nākotni lauksaimniecības padomē Tādējādi padomu tieši tāpat kā parlaments būs sniedzis savu nozīmīgo devumu pārdomu procesā. Un esmu pārliecināts, ka komisijā ir novērtējusi padomes un parlamenta paveikto darbu šajā sakarā, un esmu pārliecināts, ka komisija pieliks visus nepieciešamos pūliņus, lai nāktu klajā ar paziņojumu, kurā būs abu institūciju atbalsts Līdz ko komisija būs pieejama, prezidentūra nāks klajā ar uzsāks eh, debates eh, pad, padomēm attiecībā par brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar Berkusur valstīm. Un es gribētu apzinoties to, cik šis jautājums ir nozīmīgs ekonomiski, gribu norādīt, ka Eiropas parlamenta lauksaimniecības komiteja un lauksaimniecības ministra Eiropas Savienībā lielā mērā at ap, apzinās to risku, ko rada šis eh, nolīgums tādai jomai kā Eiropas Savienības lauksaimniecība. Jūs noteikti zināsiet, ka maijā padomiņiem vērā tās bažas, ko pauda vairākas dalībvalstis savā kopīgajā paziņojumā. Rappelez. Un es gribētu atgādināt arī to, ka komisijai ir jārespektē piešķirtais sarunu mandāts, un bez tam maijā komisārs Jolos nodrošina, eh, pa, apstiprināja eh, padomēju to, kas eh, komisijas sekos tam, lai sarunas ar Merkosur būtu atbilstošas un savietojamas ar KLP un ar Eiropas interesēm. Kopsavilkumā es gribētu pasvītrot to, ka padomi turpinās ļoti rūpīgi sekot diskusijām ar Merkosur, it īpaši E, savā komerciālās politikas komitejā. Nākamās sarunas ir paredzētas oktobrī, un gribu sacīt, ka prezidentūra sekos tam, lai saruna mandāts tiktu ļoti rūpīgi respektēts. You, paldies, ministra kungs, Maginis kundze, lūdzu. Paldies, priekšētāji, paldies arī ministram. Jūsu atbild bija ļoti detalizēta jo tāds bija arī jautājums. Par to jums paldies, tīpaši par komentāriem attiecībā uz Merkusur sarunām, un es ceru, ka visi pie, piefiksēja šīs problēmas, kas pastāv pārunās. Jūs atbildējāt manam kolēģi Elodam par bioloģisko daudzveidību un par budžetu, un es tādēļ vēlos uzzināt, kāda ir padomes nostāja. Es zinu, ka septiņi padomes pārstāv vēlas samazināt nākamās gada budžetu, un tas eh, nenāks tālāk mūsu bioloģiskās daudzības nodrošināšanai. Varētu dzirdēt jūsu atbildi. Ministra kungs, lūdzu. Alors, un certain nombre d'États membres. Zināms skaits dalībvalstu vēlas samazināt nākamā daļa budžetu, bet eh, pēc manas vislabākās zināšanas vienošanās padomē nebūt, eh, neiet pa šo ceļu un Iespējams, vakar jūs dzirdējāt eh, attiecīgo kompetento Beļģijas ministru, kas nāca klājā ar budžeta prezentāciju 2011. gadam, un jūs noteikti būsiet dzirdējuši budžeta perspektīvas 2011. gadam, jo diskusijas ir uzsāktas, sākas ar parlamentu, un es gribētu sacīt, ka es neatbalstu jūsu pausto analīzi Eiropas budžeta eh, attīstībā. Two... Paldies, vēl ir divi papildus jautājumi no Rubiga kunga un Elvarda kunga Rubiga kungs pirms. Priekšsēdētājs kundze, mani interesē, runājot par 2011. gada budžetu un par ko tagad tiek diskutēts, un padomu šeit ir piedāvājis kopā ar komisiju, piemēram, jautājumi un līdzekļi, kas ir atvēlēti inteliģentai enerģijai un konkurētspējas palielināšanai, un arī septīto ietvaru programmu un ītra projektu, tad novirzīt šos līdzekļus reaktora izveidai. Nu, tad jautājums ir, kā jūs uh, izturāties pret to padomē. Liels paldies, Ailvud kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Ņemot vērā to, ka komisija pieņēmusi uh, ļoti īpašu lēmumu par Merkursūra sarunu atjaunošanu, tad tagad ir izdarīts lēmums no padomas puses un uh, Eiropas Savienības lauksaimnieki, tīpaši no īrijas, kas 90% lop, um, lielopu produktu eksportē. Un uh, sanāk, ka viņiem jāpieturās pie tādiem standartiem, kas Merkursur valstīs nav obligāti. Paldies, Lūdzu, ministra kungs! Pour la première question, je ne peux vous renvoyer qu'à l'exposé. Euh, es varu tikai jums pastāstīt par vispārīgo prezentāciju par budžetu. Es zinu, ka jūs dot esat interesēti tehnoloģijās un inovācijās, bet mēs tikai sākam strādāt pie šī procesa. Un jau pagājušo, sākot no pagājušā gada decembra, jūs varat grozīja dažādas budžeta elementus, līdz ar to es varu, to ir vienīgais, ko varu jums teikt, un skatāties, kādas ir Eiropas parlamenta prioritātes, ko tas vēlas iekļaut budžetā. Tālāk attiecībā uz Merkusūru jautājumu, kā jau es teicu, prezidentūra apzinās, kādas ir lauksaimniecības lietu komitejas bažas attiecībā uz sarunu atjaunošanu. Tomēr vēlos atgādināt, ka komisijai ir jāievēro savs mandāts un jebkādi pozitīvi rezultāts šīm sarunām ir jābūt tādi, ja būs ieguvumi lauksaimniekiem Eiropas Savienībā, tiks aizsargāt viņu produkciju un, protams, tiks aizsargāts arī geografiskās norādes. Tā pāriesim pie nākamā jautājuma kas ir no Čarneki kunga, un tur tiek runāts par Balkānu valstu pievienošanās perspektīvu Eiropas Savienībai. Mūsu politika pret Balkānu valstīm veidot tā, lai veicinātu šī reģiona stabilitāti un palīdzētu šī reģiona valstīm uh, dzīvot mierā, demokrātijā un pārticībā. 99. gadā Eiropas Savienība izlēma īstenot stabilizācijas asociācijas procesu, kas ir kā ietvers pievienošanās procedūrai līdz brīdim, kad šīs valstis būs gatavas pievienoties Eiropas Savienībai. Tātad šī pieeja ir tāda pakāpeniska. Tas ir būtiski stabilitāte, samierināšana un nākotne šim reģionam ir no tā viss atkarīga. Tas viss ir saistīts ar Tesaloniku darbu kārtību un ir nepieciešama vienprātība par paplašināšanos un ir jānosaka godīgi vai arī stingri nosacījumi pievienošanās. Un jābūt vienprātībai no Eiropas puses par to, ka ir jāpievienojas šīm valstīm un pēc Sarajevo sanāksmes 2. jūnijā šādu vienprātība arī pastāvēja. Eiropas Savienības sešu stabilizācijas līgumus ir parakstījusi ar šī reģiona valstīm, un četri no tiem jau ir sākuši darboties, un pagājušā gada oktobrī tika uzsākts pārunas ar agrāko Dienasvalijas Maķedonijas republiku, un šīs pārunas pašlaik ievirzās savā beigu fāzē. Uh, politiski runājot, Eiropas Savienība ir apņēmusies palīdzēt šim reģionam un izmantos visus pieejamos instrumentus finanšu palīdzība tiks nodrošināt 9,5 miljonu eiro apjomā. Un līdz ar to Eiropas Savienības atbalsts kopš 91. gada ir pārsniedz 11 miljārdus. Attiecībā pievienošanās datumu tas ir pilnībā atkarīgs no atbilstības Kopenhāgenes kritērijiem un atbilstību eh, kritērijiem, kas noteikti stabilizācijas un asfācijas procesā. Tur ir nosprāst konkrēti soļi, būs nepieciešama komisijas lūgums mandātam, kandidāts status pārunas un tad pievienošanās. Mēs ceram pāriet pie nākamajiem procesu soļi, bet tas būs atkarīgs no attiecīgo valstu valdībām, lai tās panāktu atbilstību un vajadzīgiem kritērijiem un īstenot nepieciešamās reformas. Šo, šī reģiona valstīm ir jāpastiprina cīņa pret organizēto noziedzību, ir jāpastiprina administratīvā kapacitāte un jāatrisina vēl neatrisinātie jautājumi. Stabilizācijas asociācijas procesa mērķus var sasniegt tikai tad, ja šī reģiona valdības un sabiedrības aktīvi iesaistīsies, ja viņi uzņemsies savas atbildības un šī reģiona nākotnē atkarīgi no tā valstu valdībām un sabiedrībām. Mūsu palīdzība noteikti nāks par labu, lai atrisinātu vēl esošos jautājumus, un šis mērķis ir mūsu politikas pašā centrā attiecībā uz šo reģionu, un mēs pie tā esam pieturuši jau kādu laiku. Un 14. jūnijā tika aicināts šīm valstīm atrisināt neatrisinātos jautājumus, tīpaši kaimiņu valstīs. Noslēgumā vēlos atgādināt, ka pagājušā gada novembrī tika nolēmts liberalizēt vīzu prasības trim valstīm šajā reģionā un tiek sagatavots līdzīgs līgums Albānijas un Bosnijas Hercegovinas pilsoņiem, un mēs ceram, ka šis līgums tiks pieņemts jau šogad. Runājot par paplašanāšanās ietvekmi uz ES budžetu, īpaši no 14. līdz 20. gadam, tad padomēju uz doto brīdi nav paužams viedoklis, jo mēs gaidām komisijas priekšlikums par finanšu perspektīvām. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji, par um, to, ka jūs ļoti labi vadat mūsu jautājumu laiku. Manuprāt, tas labs prie, piemērs citiem. Man, diemžēl, nebija laika novilkt savu žaketi, jo jums nav žakets, un es tā kā gribēju, lai mēs visi justos pietiekam brīvi. Vēlos teikt, ka šeit ir jārunā absolūti konkrēti. Nu, kam ir tuvāk Eiropas Savien... līdz Eiropas Savienībai vai Serbijai, kas ir uh, politiski tālāk man vai arī um, Maķedonija vai arī Melnkalnei. Paldies, lūdzu, ministra kungs. Paldies! Nu, jautājums par to, kurš tagad ir tuvāk ticis. Nu, tad nekādā gadījumā nenozīmē, ka tā valsts arī kļūs par Eiropas Savienības valsti pirmā. Un, manuprāt, progresam ir jānotiek attiecīgajā ātrumā. Lielas paldies, ministra kungs, ja vien es pareizi sapratu, jums ir jādodas diezgan ātri uz priekšu, un tāpēc ļoti atvainojos, ja, tās, ja ir kādi jautājumi, kas netik, netiek atbildēti šodien uh, padomu jautājumu laikā, tad ši, uz šiem jautājumiem tiks saņemta rakstā atbildē, un šodien sanāksme ir pārtraukta līdz 21.00. Paldies!